Tāpat arī Eiropas Tautas partijas priekšsēdētājs saņēmis e, ierosinājumu, lai Pīters Kundze aizsniedz no Agniešku Koslovsku Rjačevču e, attiecībās ar Balkrieviju delegācijā, tāpat arī Eironest parlamentārajā asamblējā.